Otwieram posiedzenie, koleżanki i koledzy. Dargie kolēģi, sākam šodienas e, debates. Pasaut kungs priekšsēdētāji, kungs, jūs esat izcili labs e, parlamenta priekšsēdētājs, bet es gribētu protestēt pret tiem, uh, kas mūsu darbu šeit plāno. Mēs jau kopš pagājušās nedēļas zinām, ka šodien maz jautājumi ir darba kārtībā. Kādēļ mēs nevarējām būt tik elastīgi un uh, būtu labāk runas laiki? Broks, Nistelroja kungs, Šūrjan, es viņus labprāt uzklausītu 5 vai 10 minūtes, lai viņi patiesi tādu saturīgu lielu pienesumu varētu dot. Tas būtu saprātīgi. Es patiesi domāju nopietni. Daudzi kolēģi uh, būtu šodien labprāt uzstājušies, ja šeit šeit saprātīgāka un arī elastīgāka reakcija būtu bijusi. Paldies! Priekšsētājs, paldies! Es uh, ievērošu šo piezīmi. Es uh, ļoti nopietni uh, skatos. Priekšsēdētājs Raučeka kungs uh, turpinās uh, diskusiju vadīt. Un noteikti, ka viņš um, vairāk dos jums runas laiku, nu varbūt ne īsti piecas minūtes, varbūt 50% uh, vairāk. Tas nozīmē, ka jūs varēsiet 50% ilgāk runāt. Un tas ir daudz. Ja kādam bija divas minūtes paredzētas, tad uh, varēs uzstāties trīs minūtes. Un tas ir ļoti būtisks, būtisks izmaiņas. Un dažkārt tas ir patiesi daudz. Un dažkārt trīs minūtes ir pat uh, tā kā uh, par nu, daudz, bet nu, ir iespēja šī, uh, šī iespēja runāt ilgāk. Un ja tagad mēs varētu sākt. Zēberkungs. Priekšstādātājkungs, es uh, lūdzu jūs ieturēt uh, runas laiku. Man ir apmeklētāji un es gribētu